saskaņā 216 reglamentu pantu 4. punktu. Es jums arī paziņoju, ka nav nekādi iesniegtie papildus grozījumi par iesniegto uh, vakardienas balsojumu. Līdz ar to mēs varam to pieņemt. Un vēl par progla